kopā ar padomus priekšsēdētāju parakstīšu četrus normatīvos aktus saskaņā ar 78. pāntu parlamentu reglamentā. Nosaukumi šiem aktiem būs pieejami šodienas protokolā.